un pie balsu skaidrojumiem. Tavares. Par Tavares ziņojumu Klaiskungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju pret, jo tas paredz jauno patvēru meklēšanas programmu. Un, manuprāt, tas ir solis jau harmonizētās Eiropas uh, politikas virzienā. Un te nevajag nebūt nekādam gaisuģim, lai jau šodien varētu pateikt, ka um, tas nozīmēs papildus patvērumu meklētāju skaita strauju pieaugumu Eiropas Savienībā. Ziņojums norāda, ka šāda Eiropas programmas ieviešana ir eh, vērsts uz to, lai padarītu mazāk atraktīvu nelegālo imigrāciju. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepārliecinošs arguments, kas katru reizi tiek izcelts gaismā, tad, kad mēs runājam par patvērumu dokumentiem. Bet tas tiešām tikai aizmālē acis. Īstenībā situācija ir pilnīgi pretēji. Nelegālā migrācija tieši veidojas vēl vairāk, jo šie ilegālie migranti e, tomēr ierodas un arī iesniedz savu pieteikumu, arī, ja tas tiek noraidīts, vienalga viņi to turpina darīt. Un līdz ar to šis nav nekāds risinājums. Raitavas kundze, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Mēs uh, esam pieņēmuši direktīvu, kas uh, atvērs durvis uh, varbūt kādai uh, labākai ēku būvniecības eh, metodēm un tā tālāk, taču ir jādomā par uh, tām procentuālajām attiecībām, ko esam paredzējuši līdz 2014. gadam. Un eh, tālāk atkal par Koeljo ziņojumu Roitovas kundze. Paņi predsedkiņe, eh, jāsam htjela ještě ke... Priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos atgriezties pie bēgļu fonda, tāpēc jau es cēlu roku. Izteicos iepriekš par citu ziņojumu. Es atturējos. Uh, kā rādīja mana uh, balsošanas iekārta, bet es īstenībā gribēju atbalstīt šo ziņojumu, jo mums ir jācīnās pret nelegālo imigrāciju. Šodien mēs balsojam arī par Schengens uh, informācijas sistēmu divi, par nepieciešamajām garantijām uh, dzīvojot šajā vienotajā uh, teritorijā, taču Schengenas ideja kā tāda mm, principā tiek eh, pārkāpti, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz Austriju, kas uz iekšējām robežām izvērš visdažādākās sarežģītās eh, kontrolas. Es jau pirms diviem gadiem par to ziņoju, bet situācija līdz šim nav Eh, atrisināta un čehu pilsoņi tiek eh, diskriminēti tad, kad viņi dodas uz Austriju un viņi nesaņem šo te brīvo pārvietošanās iespēju, kas paredzēta Eiropas Savienībā. Par tavares ziņojumu Mastēls kungs pirmais. Jā, paldies par migrācijas politiku. Mums šeit ir tā reāli jāpieiet eh, notikumiem. Kopēja uh, politika patvēruma meklēšanai ir laba lieta, tai ir jābūt tādai nopietnai, vismaz teorētiski. Bet ja mēs paskatāmies uh, uz uh, tādām humānām problēmām, tā ir viena lieta, bet pastāv arī ekonomiskās problēmas Un, teiksim, finansiālais atbalsts šo problēmu risināšanai šim tas logam būtu jāgulstās vienādā mērā uz visām dalībvalstīm. Jo daudzās dalībvalstīs brīvprātīgais sektors, nevalstiskās organizācijas tiek iesaistītas, lai finansētu šīs problēmas, bet būtu nepieciešams veidot īpašu fondu, uh, kas, no kura līdzekļus varētu izmantot īpaši sarežģītās situācijās, lai īpaši ievainojumiem eh, bēgļiem varētu nodrošināt cilvēku cienīgus dzīves apstākļus. Keis kungs. Nākamais. Saka priekšsādētāji. Šķiet, ka Klēs kungs ir atstājis uh, plenārsēžu zāli tālāk. Mēs pāriem pie Lūlīngas kundzes ziņojuma un Roitovas kundze vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks par to, ka ziņojums eh, ir saņēmis tik plašu atbalstu. Es labi saprotu faktu, uh, ka gal galā tā ir dalība valsts atbildība nodrošināt to, lai uh, pašnodarbinātajām sievietēm tik nodrošināts tāds pats sociālais atbalsts un garantijas kā vīriešiem. Es gan nedomāju, ka šis ziņojums būtu subsidiarietāts pārkāpums, un pateicoties Lipsabonas līgumam, uh, Eh, vairāk jāiesaistās eh, dalībvalstu parlamentiem, un es gribu redzēt, vai viņi izmanto šo te iespēju, vai vienkārši turpinās visu kritizēt. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc varbu pažymēti, jok motiv... Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju, jo uzskatu, ka te ir nozīmīgs solis, ja mēs rēķinam arī šīs darbstundas, ko sievietes pavada. Uh, kāds ir viņu ieguldījums, bet diemžēl viņas tiek um, atalgots par 17,3% mazāk. Un nāk, pagājušo gadu laikā šī starpība ir samazinājusies ļoti neievērojamos apmēros. Atsevišķos gadījumos pat palielinājusies. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir regulāri jāziņo par šo atalgojumu atšķirībām starp sievietēm um, un vīriešiem. Uh, kas ir jāizkauž. Paldies! Paldies! Labi, tālāk tad uh, nākamais ziņojums. Madars ziņojums. Raitās kundze atkal lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Mēs pieņemam ļoti tādu pretrunīgu ziņojumu, jo arī komitejā šos atsevišķos uh, priekšlikumus mēs ļoti atbalstījām tāpat kā arī citi kolēģi, es šodien arī iesniedzu vairākus priekšlikumus, kas ļautu arī šos noteikumus attiecināt uz apaviem. Bet tas, protams, ir nopietni jāsagatavo. Tur ir jā, jāiesaist komisija, jo tas ir tehnisks līmenis, kurā nedarbojas parlaments, bet gan kur jāstrādā komisijai. Un tieši tāpēc es balsoju par šo priekšlikumu. Nosapos vēlos tomēr aicināt komisiju arī piedāvāt nākamo noteikumu priekšlikumu. Paldies. Lokagaukungs tālāk, paldies. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Made in ordning, fordi jeg ikke finder det godt gjort af... Jā, mēs balsojam. Bet es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepiemērot šajā situācijā runāt par uh, to, ka pārliecinoši ir, protams, negatīva punkta un tāpēc būtu jābalso pret, bet es nevaru tam piekrist. Alves ziņojums tālāk Abatskī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju šo inicitīvu par, par šo inicitīvu, jo tā dod iespēju atsevišķos reģionus Eiropā tālāk attīstīt. Šie attālie reģioni, skatoties no ekonomikas perspektīvas, ir īpaši jāizceļ, īstenībā tie jau nav tikai kaut kādi attāli reģioni, tie ir, piemēram, Centrāla Eiropas reģioni. Un šīs programmas var reāli palīdzēt šiem reģioniem. Gan lauksamniecībai, gan arī zivsamniecībām visā Eiropas sanībai kopumā. Adrikānis kundze tālāk lūdzu. Par Alveru ziņojumu. Tātad par Alveru ziņojumu. Adrikānis kundze lūdzu. lauksaimniecībā tālajos reģionos. Priekšsādātājs kundze, es no savas puses vēlos paust savas bāžas pār situāciju, kad ir banānu ražotājiem Kanāriju salos, tā arī Gadalupē un, Mantin, eh, un citās vietās, kas tieši iekļaujas attālajos reģionos. Situācija ir sarežģīta, un tā vēl kļūs vēl grūtāk. Kopš eh, mēs šos jautājumus skatām arī uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, samazinot tarifs banānu importam. Gribu norādīt, ka kopš 2006. gada Eiropas Savienība ir jau reformējusi savu kopēju tirgus organizāciju banānu jomā, un tā ir piešķīrusi īpašu palīdzību banānu ražotājiem šajos reģionos. Kopš šī laika 280 miljoni ir eiro apsolītājs apropriācijas banānu ražotājiem Madeirās, Frančantījās un arī Azorā. Lai gan mēs atbalstam šādu atbalstu, tomēr mēs norādām, ka tas ir nepietiekams daudziem banānu ražotājiem. Un tieši tāpēc aicinu attiecīgās iestādes spēt vajadzīgos soļus, lai nodrošinātu, ka šie tradicionālie ekonomikas uh, nodokļu veidi netiek nodoti globalizācijas vārdā. Magins Guns. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstīšu šo ziņojumu jo tas uzsver mūsu lauksamniecības politikas daudzveidību. Bet komisārs Čološs savās uh, kopsavilkumā uh, norādīja uz sarunām ar Merkosur valstīm, un lai gan zinām mērā tas bija uh, tā kā mierinājums vairākiem deputātiem, viņš norādīja, ka viņš aizstāvēs Eiropas lauksamnieku uh, intereses un kad aizstājas Eiropas lauksaimniecības modeli. Tomēr man tas nepārliecina, jo ir pilnīgi skaidri, ka komisijas dokumento parāda kā Eiropas um, arī cūgais ražotāji, lopkopi um, ir nostādīti nelabvēlīgā situācijā. Un mēs redzam, ka tiek apdraudēts budžets, iespējams, ka viņiem nebūs pietiekami daudz līdzekļu, un lūk, mēs redzam, ka vēl tiek plānot arī tālāk pasākumi cenu samazinājumam, un kas samazinās arī kopējos lauksamniecības ieņēmumus. Es ceru, ka komisija man dzird. Paldies! Paldies! Tālāk Ashford ziņojums par kopējās lauksamniecības politikas vienkāršošanu. Movai kundze, lūdzu. Jā, ja, paldies. Es balsoju par šo ziņojumu, jo tas vienkāršo milzīgo birokrātisko slogu, kas ir uzlikts lauksamniekiem. Esmu pārliecināts, ka pēc ziņojuma stāšanās spēkā mums veidosies jauns attiecības starp aģentūrām, kas tieši atbild par īpaši bijušais padomu savienības valstīs un padomu valstīs kā Ungārija. Un tad aģentūras un lauksaimnieku attiecības uzlabosies, jo tas, kā tas tiek veidots, tas ir pilnīgi nu tāds soda uh, uzraudzības mehānisms, kur viņus visu laiku soda lauksaimnieks par viņu to, ka viņi strādā. Un es domāju, ka tā ir pilnīgi nepieņemams attiecības, un aģentūras uh, šeit uh, ir tiešāk atbildīgs, un netik daudz lauksaimnieku, kas ir piesti ziņot par katru darbību. Tas ir nesamērīgs birokrātisks sloks. Ja, piemēram, ja viņi uh, E, kaut ko pārkāpt, bet tajā pat laikā aģentūras nekādas sodas nepiedzīvo, ja viņas, piemēram, nesniedz vajadzīgos maksājumus, un līdz ar to vajadzētu arī paredzēt iespējas viņus sūdzēt tiesā. Atiņozī kungs tālāk, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka vienkāršošana, standartizācija, birokrātisko Uh, procedūras standartizācija ir nozīmīga un vajadzīga. Lai nodrošinātu, ka Eiropas uh, lauksamnieki var izmantot pilnībā piedāvātās priekšrocības un netik daudz visu laiku iestrēgt birokrātijā. Mums tas ir jādara. Mums ir jāparāda labā griba, veidot labāku likumdošanu, kas nu, nodrošina efektīvāku darbību gan iestādēs, gan arī ļautu labāk darboties pašiem lauksaimniekiem un nodrošinātu labāku prakšu apmaiņu starp valstīm un lauksaimniekiem. Jā, kungs, tālāk lūdzu. Priekšsādātāji, kopējā lauksaimniecības politika ir jāpārbauda, vai tā tiešām atbilst praksē. Visu laiku. Nevajadzīgās birokrātiskās prasības mūsu lauksaimniekiem prasa daudz lauku, laika un arī naudas. Un tas viss ir jāizskauž, jāsamazina birokrātija, jo līdz šim ļoti sarežģītās birokrātiskās procedūras rada, piemēram, šos uh, noteikumus par maksu un maksām atbalstību. Mums ir jāpanāk, lai šī politika būtu caurskatāmāka. Un lai lauksamnieki varētu vairāk laika pavadīt uz laukiem nekā pie datora. Es ceru, ka tiešām komisija šo ziņojumu sadzirdēs un arī ņems vērā. Paldies, Dārts Kundze, tālāk lūdzu. Priekšsādātāji, es balsoju par šo ziņojumu, tāpat kā daudz citi, kas visu laiku ir ciešā sazobē ar saviem lauksamniekiem. Un mūs satrauc milzīgā birokrātija, kas ir uzkrauta lauksamniekiem. Jaunā KLP ir jāsamazina birokrātija, lai likumdošana būtu tikai tādi, kam tiešām ir kāda jēga, kas viņus nekādā ziņā nekavētu reāli ražot pārtiks produkts. Svarīgi gan standartizācija, gan arī zināmā elastība, kas jāparedz dalību valstīm. Un īpaši jāparedz arī iespēja saukt atbildības gan komisiju, un uh, lai arī tiešām revizijas palāta būtu elastīgāka. Viņiem izrāda pilnīgi tādu stīvu attieksmi uzreiz, kā ir runa par kāda veida sodiem. Uh, Finanšu pārskats ir svarīgs, lai ļautu arī noteikt, cik lielā mērā mm, izmaksā, piemēram, dažādi veidi inspekcijas kontrolas lauksaimniecībās un cik tas tiešām prasa nodokļu maksātāja naudas. Paldies, Magiņas kundze tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Kad mēs ieviedam šo ats, atdalītos maksājumus, mēs norādījām, ka šī starp atbilstība ir nozīmīgs atskaits punkts bet mēs norādām, ka, piemēram, nereti ir jāievēr atbilstība par 17 dažāda veida direktīvām. Un mēs uzstādām jautājumu, kā mēs to varam vienkāršot. Bet es gribu īpaši runāt tagad par inspekcijām, jeb kontrolēm. Mums ir īpašās kontrolas, kas tieši nodrošina vai šī iedrošināt visu veidu atbilstība, bet dažādi veidi kontrolas inspekcijas, kas pārbauda gan ražošanas procesus, uh, kas ietver arī mazumtirgotājs, lūk, Tur ir visdažādākas nekoordināts uh, inspekcijas. Mums vajadzētu koordinēt, lai viņas nedublētu viena otru, jo īstenībā jau nekādu pievienotu vērtību šāds dublētās kontrols nedod. Tikai rada papildus birokrātiju un ražotājiem sarežģītu dzīvi, kuriem visu laiku ir jāskatās, vai viņi tika vēl kā kārtējo dienu uzņem kāds inspektors. Paldies! Takula kungs, lūdzu tālāk. Paldies! Es no savas puses saku paldies Ašvart kungam par izcilo ziņojumu. Manuprāt, mums ir jādara viss, lai mēs varētu vienkāršot šīs procedūras. Lauksaimniecības nozarē. Šī situācija ir tāda, ka lauksaimnieks Eiropas Savienībā šobrīd vispār nezina, kur īsti iet un ko darīt, jo pēc mums viņiem jāpiedāvā skaidru modeļu, lai viņiem būtu pārliecība, ka viņus saprot. Un lai būtu šādas labas darba attiecības arī starp lauksaimniekiem un iestādēm. Mums ir 27 dažādas valstis, 27 dažādas kultūras, kas mēģina izprast un atrast savu veidu, kā to labāk organizēt. Tieši tāpēc ir jāvienkāršo procedūras. Un ašot ziņojums ir labs solis pareizā virzienā. Mēs arī ceram, ka tas tā turpināsies un nodrošināsim vienkāršotas procedūras. Kalī. Paldies! Tiešām ir ļoti labi sagatavot reizēm arī parlaments ziņojumus, kas sākas ar nu, vārdu vienkāršosim. Tas parāda to, ka līdz šim šīs procedūras ir bijušas pārāk sarežģītas. Uh, Ja jūs, protams, pieiet pedagoģiski, tad dažādi veidi mēģinājumi vienkāršot lietas nozīmē, ka lietas bijušas līdz šim sarežģītas. Un deputāti, kas tieks ar lauksaimniekiem, ļoti labi zina, ka viņi pilnīgi ir tā kā jau noslīkuši tajā birokrātijas kalnā visos papīros, kas viņiem ir jāizpild. Un tieši tāpēc atbalsta šo priekšlikumu. Un vēl norāda, ka paredzētās Reformas, protams, jau nenozīmē, ka jūs pieņemat lēmumus, kā apsaimniekot savu zemi. Lauksaimniekiem pašiem ir jādod iespējas pieņemt šos nozīmīgos lēmumus, kā mums nodrošināt vajadzīgos pārtiks produktus ilgtermiņā. Lūk, tāpēc tas ir pareizs solis. Un domāju, ka vārds vienkāršot ir vienkārši vispārlieks. Mums ir jāparedz šīs jau procedūras automātiski. Paldies! Tālāk tripels kundzes ziņojums. Un jācim, jā, nākamā runātāja, lūdzu. Priekšsādātāji, es balsoju par 30. 34. punktu, jo uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs um, mm, mūsu radītās ogļu eh, izplūdes un seks tiešām tiek analizēts. Uh, Un esmu patiešām priecīgi, ka plenārs sēdē šo tam izskatām. Un vēl man prieks par to, ka to izskatā arī apvienotā karaliste. Es ceru arī, ko šo jautājumu izskatīs cits dalībvalstis. Mums jādomā par vidi, mēs runājam par izmaksām, un parlamentam ir šī iespēja izmantot arī līdzekļus. Un sanāk, ka kamēr vien mēs ceļosim starp Starus un Briseli, mēs it kā ignorējam ekonomisko krīzi. Paldies! Tālāk nākamais ziņojums Alvāno kundze, Alfāno kundze par rūle ziņojumu. Rūle ziņojumu. Jā, paldies. Es gribēju īstenībā skaidrojumu par, par ēku energoefektivitāti. Vai es tagad drīkst par to runāt? Lūdzu, ātri! Jā, labi, paldies! Es balsoju par vienotu nostāju energoefektivitātes eh, jomā, par ēkām, jo augstais mērķis ir nodrošināt, ka 2020 ir gads, kad mēs sāksim jaunu veidu ēku celtniecību. Ka tiešām Eiropas Savienībā mēs sasniegsim augsto mērķi un nodrošināsim energoefektivitāti. ka mēs tiešām mm, panāksim tāds ēkas, kas īstenībā rada vairāk enerģijas nekā patērē. Un tas ir reāli, jo ēkas pašas tiešām rada enerģiju, un tas ir sasniedzams mērķis. Un varbūt, ka nevajag nogaidīt, bet dalībvalstīm jau būtu jāsāk rīkoties tagad, izmantojot visus piedāvātos resursus, lai mēs tiešām ražotu enerģiju. Viss tagad, te, protams, runā par atomenerģiju. Uh, Bet tas taču prasa milzīgus līdzekļus. Mēs redzam, kas notiek šobrīd Itālijā. Īstenībā mums nevajadzētu būvēt jaunas atomenerģijas e, e, centrāls, ja mēs spētu nodrošināt, piemēram, zaļo enerģiju. Tā nav nekāda naudas šķērdēšana. Tālāk par rūlu ziņojumu. Tas ir apsveicami, ja mēs runājam tiešām par vienkāršotiem procedūrām, īpaši publis, e, publiskā iepirkuma jomā gan iestādēm, gan arī uzņēmumiem tas ir aktuāls jautājums, un jānodrošina, ka arī mazie video uzņēmumi var piedalīties iepirkuma procedūrās. Iepirkuma procedūras ir jāizmanto arī, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, arī iekļaujot vidas un sociālos kritērijus. Parlamenta iestādes arī, protams, izsludina iepirkuma procedūru, un mums ir jāpanāk, ka nodrošinām lielāku caurskatāmību publisko līdzekļu tērēšanā. Varbūt, ka varam to izmantot, uh, lai vēl labāk izmantot internetu šim mēķim. Jo iedzīvotājiem ir īstenībā jākontrolē, kas notiek ar viņu naudu. Mēs arī reģionu komitejā norādījām, ka dažāda veida korupcijas bieži vien izplatīs tieši lokālā līmenī visvairāk. Raitovs kundze tālāk lūdzu. Ruler report. Par Rūlas kundzes ziņojumu šoreiz. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Diemžēl publiskā iepirkuma procedūras ļoti bieži noved pie korupcijas, un tādēļ es apsveicu šo uh, ziņojumu, kas aicina un vienkāršot procedūras, bet es gribētu teikt, ka, ja mums nebūs atbilstoša portāla, uh, kurā komisija norādīs uz dažādiem apšaubāmiem darījumiem un apšaubāmiem partneriem, uh, tad es domāju, uh, Eh, ka nekas nemainīsies. Mums, piemēram, ir jāzina dažādas atsaucas cenas un eh, tam līdzīgas lietas, un mēs vēlamies zināt, mm, kas ir eh, uzvarējis tai vai citā konkursā, lai masmēdī varētu uzraudzīt šos te procesus. Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlējos runāt par energoefektivitāti, bet es esmu iesniegusi rakstisku paskaidrojumu. Jebkurā gadījumā šī ziņojuma noraidīšana balstoties uz 44. un 45. Uh, punktu un a, uh, apsvērumu, man jāsaka, ka es uzskatu, ka 44. ir ļoti satraucošs punkts kur šis parlaments atrodas. Pagājušajā gadā mēs izdarījām spiedienu uz komisiju nu, pieprasīt, lai viņi rīkojas, un komisija atbildēja, ka ar eksporta atgriešanu, kā komisija atbildēja ar šo tiem pasākumiem, bet um, Jaunzēlands gadījumā tas bija ļoti slikti, un es domāju, iekļaut šos punktus šajā visā citādi labajā ziņojumā bija ārkārtīgi slikti. Tas ir ļoti slikti gan šim parlamentam, gan ražotājiem Eiropas Savienībā. Mēs samazinam ražošanas apjoms Eiropā, un es domāju, ka mums vajadzētu drīzāk sildīt šo situāciju. Paldies, Magineses kundzei, par jūs esat, jūs pareizi sacījāt, un man liekas, ka Alfāno kundze runās tāpat kā Jētermekī kundze. Es domāju, ka nevajadzētu paskaidrot nemaz šo te balsojumu. Skelī kungs, lūdzu. Sorry, uh, President. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju sacīt, ka es pilnībā piekrītu savai kolēģiem Agineses kundzei Mums ir grūtības ar šiem te priekšlikumiem, šī iemesla dēļ mēs nesakojam tautas partijai, kā mēs parasti būtu darījuši, un es domāju, ka Maginas skundze ļoti labi paskaidroja, ka pēc es to pilnībā izproti, un es arī piekrītu tam visam, ko viņa sacīja, sapra... es ceru, ka arī jūs man sapratīsiet. Jā, par Ženeru ziņojumu vispirms Vandālenkungs lūdzu. Voorzitter, ik heb het rapport Ranne gesteund omdat het. Uh... Priekšsēdētāji. Šeit ir runa par nopietniem sociālās jomas noteikumu pārkāpumiem autotransporta nozarē. Te ir runa par juridisko priekšrakstu interpretāciju. Komisijai ir jāstrādā kopā ar Eirokontrolu un uh, citiem, un, lai panāktu uh, tādu labu interpretāciju visiem šiem likumdošanas aktiem. Šīm interpretācijā ir jābūt eh, labi saprotamai, ko visi iesaistītie izprastu. Par 27. punktu runājot, tur viss tiek mudināti ievērot nesamērīgo izturēšanos. Es domāju, ka tas ir jātiecina uz dažādām jomām, un tagad ir eh, arī jāiesniedz kaut kādi papildus prie, priekšraksti. Paldies! Nākamais runātājs. Grazie, prezidente. <clears throat> La relazione. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ļoti pareizi uzsver to, cik būtisks ir nepilnības attiecībā uz dažādiem smagiem pārkāpumiem autotransporta nozarē dažādās dalība valstīs. Es atbalstu tekstā minētos pasākums attiecībā uz harmonizāciju un vienlīdzīgu izturēšanos attiecībā uz pārkāpumiem Eiropas līmenī. Un eh, par jaunu koordinācijas instrumentu ieviešanu Eiropā. Paldies! Un tagad sanāksim tiek pārtraukta līdz pulkstens trījiem. Paldies!